Ogłaszam wyniki głosowania w ramach wyboru wiceprzewodniczącego. Un tagad es vēlētos paziņot viceprezidentu vēlēšanu rezultātus. 701 deputāts piedalījās vēlēšanās, 17 vēlēšana zīmes izrādījās nederīgas, un līdz ar to 684 bija derīgas absolūtajā vairākumā ietilpst 373 balsis. Roberta Anģelīlī saņēmusi 277 balsis, Izabela Durāna 268, Kaminski 194, eh, eh, Koha Merlina 148 balsis, Kratsa Targapopulu 355. Stāvros Lambrinidis 348. Edvards Makmilans Skots 237. Miguels Martīnes Martīnes 330. Giovanni Pitela 360 balsis. Dagmārot Bērente 299 balsis, Libors Raučeks 284, Pals Šmits 266, Alejo Vidal Kvadras 332, Diana Volis 303, Rainers Vīlens 267. Sekojoši kandidāti ir saņēmuši absolūto, absolūto balsu vairākumu. Giovanni Pitella, Kratsa Cagaropopulu un Lambrinidis. Es viņus sirsnīgi apsveicu. jedenaście miejsc 11 miejsc w ramach. Un tā ir vēl jāsadala 11 uh, eh, vicepriekšsēdētāja vietas. Tādēļ notiks otrā balsošanas kārta. Ja nav citu viedokļu, tad mēs apstiprinām pirmās kārtas rezultātus un ievēlētie kandidāti tiek uzskatīti par ievēlētiem. Mēs pārtraucam sanāksmus desmit minūtēm, līdz jūs saņemsiet jaunās vēlēšana zīmes. Lūdzu, neiet ārā no zāles. Palieciet lūdzu šeit, vienkārši pārtraukums uz brīdi, kamēr tiek izdalīts jaunās vēlēšana zīmes. koleżanki i koledzy. Dargie kolēģi, atsākam sanāksmi. Kolēģi, mēs atsākam sanāksmi. You, if, if will... Tas ir ļoti svarīgi. Mums būs nepieciešama arī trešā vēlēšana kārta. It will be proposed tonight. To mēs piedāvāsim šovakar. Lūdzu, nepazudiet no sanāksmes zāles, jo iespējams, ka 7. 7.30 mums norisināsies trešā vēlēšana kārta. Trešā vēlēšana kārta, bet tagad norisinās otrā vēlēšana kārta, un es lūgtu, lai balsu skaitītāji atkal ieņemtu savas vietas. Viņi, protams, nobalsos pēdējie. Tagad visiem kolēģiem ir izdalīts vēlēšanu zīmes un arī aploksnes. Es eh, lūgtu izmantot tikai šīs vēlēšanu zīmes un tie kandidāti, kas jums ir paprātām, pretī viņu uzvārdam ir jāievēl krustiņš. Vēl 11 vietas uh, ir brīvas, 11 eh, kandidāti ir jāievēl un līdz ar to Jūs varat atzīmēt sarakstā tikai 11 uzvārdus. Es atkārtošu angļu valodā, saka priekšsētātais, 11 kandidāti. Jūs varat pretī viņu uzvārdiem atzīmēt krustiņu. Ne vairāk. Ja jūs vēlties veikt kādus izlabojumus vēlēšanas zīmē, jūs varat doties pie zāles pārziņiem, lai palūgtu jaunu biļetenu. Savādāk eh, šie biļetēni nebūs derīgi un eh, jūsu balss arī tiks uzskatīt par nederīgu. Sākam balsot. Number, number 90. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Uh, okay, up there. okay. Uh, uh, Mr. Kolik. Kolika kungs, lūdzu, jūs vēlēties izteikties. Paldies ņemot vērā plašos uh, paskaidrojumus par uh, vēlēšanu noris, īstenībā mans jautājums tagad jau ir liekas. Paldies! Ok, ok, dziękuję bardzo. Paldies! Okay. Okay. Fine. Fine. What is fine, you are watching everything around because we're trying, we're while, trying. while I'm just losing. <laughs>